Liebe kolēģi! Cienējamās kolēģis un kolēģi, turpinām plenārsēdi un, eh, kā nākamais punkts darba kārtībā, ir eh, komikundzes ziņojums par eh, cīņu pret maksājumu kavējumiem komercdarījumos. Vispirms es došu vārdu komikundzē uz četrām minūtēm. Lūdzu. Puisī. Puisī. Sie war gerade noch da. Cienējamās kolēģis un kolēģi, mēs meklēsim komikundzi. Bet tā kā mums ir ļoti saspringta programma, tad es ieteiktu tagad, ja komisāra Bienkovskas kundze būtu ar mieru, mēs varētu sākt ar viņas uzstāšanos. Komisārs kundze, Bienkovskas kundze, lūdzu tagad jums vārds. Priekšsēdētāji, vispirms gribētu sākt debatas par maksājumu kavējumiem ar faktu, ka mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums maksājumu kavējumi ļoti ietekmē uzņēmē darbību. Ļoti īsi es gribētu atgādināt uh, šo dokumentu vēsturi. Tas ir 95. gadā sākās ar komisijas uh, rekomendācijām par uh, maksājumu termiņiem komerciālos darījumos un bija konstatēts, ka kavējumi patiešām apdraud Eiropas uzņēmumu. 2000. gadā bija pirmā maksājuma direktīva, līdz ar to tika noslēgts šis posms uh, likumdošanā, un uh, 2011. gadījumā tika pārskatīta direktīva, un tad tika noteikti stingrāka noteikuma, lai cīnītos pret maksājumu kavēnajumiem gan uh, publiskajiem iestādēm, gan arī uzņēmumiem. 2016. gadā bija komisijas ziņojums par ieviešanu direktīvai. Tur tika konstatēts, ka vidējais uh, maksājuma kavēšanās uh, tika samazinājās, un tad varēja konstatēt, it kā, ka tā ir pagātnes problēma, bet, protams, ka tā nav. Arī tagad tā ir uh, viena no galvenajām uh, problēmām, kādēļ bankrotē uzņēmumi un kādēļ netiek mak maksājumi 60% no Eiropas Savienības uh, komercdarbības tiešām ir šie aizkavētie maksājumi. Tas tiešām bīstami. Un vairāk nekā 90 dienas tiek pārkāptas mazajiem uzņēmumiem. Uh, Iespēja, ka tā, tie bankrotē palielinās pēc sešām dienām, kad nav saņemts laicīgi maksājums. Tādēļ arī šie maksājumi kavējumi ir pa 25% maksāt nespējas gadījumu gadījumos ir vainīgi. Un, protams, kā visur ekonomikā maksājuma kavējumi ir īpaši, īpaši kaitējums mazākiem uzņēmumiem, MVU, kas ir atkarīgi no regulāriem maksājumiem, lai varētu nodrošināt ikdienas darbu. Un eh, tādēļ Vai tas ir tiešām direktīvas vaina? Es tā nedomāju. Es domāju, ka direktīva ir eh, vispiemērotākais instruments, lai cīnītos pret maksājumu kavējumiem. Šajā komisijas sastāvā mēs patiešām esam pieturējušies pie šīs direktīvas īstenošanas. No vienas puses mēs esam piedāvājuši ļoti aktīvu dialogu ar dalībvalstīm, piedāvājot vadlīnijas, apmaiņu ar labāko praksi, par paraugu praksi, bet no otras puses mēs neesam arī atturējušies uh, pieprasīt un spērt tādus stingrus soļus, un līdz eh, pat šodienā ir eh, seši pārkāpuma procedūras eh, Eiropas Savienībā. Es arī uzskatu, ka ir pienācis laiks direktīvu pārskatīt, un šeit svarīgākais punkts ir, ka maksājuma kavējumam ļoti sarežģīta problēma. To nevar atrasināt tikai ar likumdošanu vienu pašu. Drīzāk es domāju, ka jebkura pārmaiņa vai nu likumi, vai arī savsplau, uh, tam vajadzētu tikt ieviestam tiešām biznesa kultūrā. Mums vajadzētu pievērst arī šim aspektam uzmanību. Un pierādījumi parāda, ka maksājuma kavējumi ir ar nodomu, ir arī zināms, ka šī prakse un ka biznesa prakse par maksājumu kavējumiem piegādātājiem ir izplatīta, un tas ir uh, protams, tāda bezmaksas forma, kā uzņēmumi it kā aizņemas naudu, bet tas patiešām ir bezmaksas uh, Tas neizraisa izmaksas mums, eh, ekonomikai, vai tas neatstāja nekādiem, protams, ka tā nav, jo maksājuma aizkavējumi no viena piegādātāja uz otru un nākamajā izraisa tāda ķēdes reakcija. Un, protams, ka maksājuma kavējumi, piemēram, eh, publiskajās eh, līgumos gribētu šeit šim uzņēmumam galvenokārt pievērst uzmanību. Administratīvās procedūras, pārkāpjot termiņus un uh, Tā ir problēma. Tas rada īpaši maziem uzņēmumiem kaitējumu, jo, protams, tie ir atkarīgi no šiem eh, līgumiem ar publiskajām iestādēm. Un uh, eh, maksājuma kavējumu, ko veids publiskās iestādes, vēl mazāk tās var attaisnot nekā, ja tas uh, eh, skār tieši privātos uzņēmumus. Ja tie to dara, jums vajadzētu atcerēties, ka tās pašas publiskās iestādes, kuriem ir ļoti ierobežota tolerance par kavējumiem otrā virzienā, uh, proti no uzņēmumiem uz nodokļu iestādēm netiek pieļauts šādi maksājumi kavējumi. Tās pašas to nepieļauj. Šeit ir četri faktori, kas galvenokārt ietekmē mazos uzņēmumus. Un eh, direktīvi nevar, uzņēmumi nevar izmantot eh, garantētos kredītus, eh, un arī kondīcijas no, ir 70% lieliem, maz, lieliem uzņēmumiem Maziem uzņēmējiem tieši tas atstāja ļoti lielu kaitējumu, un tas ir kļuvis par tādu veidu, kā strādāt uzņēmumos. Šeit vajadzētu būt arī rīcības brīvībai, bet to nevajadzētu pārkāpt, un nevajadzētu kreditoru novest tādā sliktākā situācijā. Vajadzētu izmantot un veidot tādu lielāko atbildību maksājumu kultūru, un vajadzētu cīnīties pret uh, eh, maksājumu kavējumiem un ievērot uz, līguma nosacījumus. Ir jābūt lielākai caurskatāmībai maksājumu praksē un uh, papildus vēl vajadzētu šeit būt arī labākiem nosacījumiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Es ar prieku redzu, ka ziņojums ņem vērā arī komisijas ieteikumus par ziņojumu, par ieviešanas ziņojumu no 2016. gada. Es uzskatu, ka šeit var būt eh, tikt veidota parauga prakse un var strādāt daudz efektīvāk. Direktīva aicina apņēmīgu pagriezienu šajā maksāšanas kultūrā, un manā uzskatā tam vajadzētu būt tiešām mūsu mērķim lai tiktu nodrošināt ekonomikā naudas aprite un automātiski no tā gūtu labumus gan sabiedrība un gribētu arī, lai ziņojums tiktu arī aktualizēts un pieņemts un eh, lai varētu tikt nodrošināti savlaicīgi maksājumi. Noslēgumā es gribētu teikt, slavēt arī referentes kundzi par to, ka viņa ir citīgi strādājusi Tas ir milzīgs ieguldījums, kas ir veikts ļoti īsā laikā. Rezultāts eh, ir ļoti sabalansēts, un tas ir ļoti iedvesmojošs ziņojums. Un gribēju teikt arī paldies eh, prezidentam Tajāni, manam priekšgājējiem. Viņš bija atbildīgs par to, kā tiek ieviest šī direktīva. Ar prieku gaidīšu debates, un, protams, es vēlos arī vēlos aicināt jums pieņemt ziņojumu. Paldies! Paldies, komisārs Konze! Tagad došu vārdu referents kundzē, komija kundzē, lūdzu. Prezidenti. Priekšsēdētājs vispirms gribu atvainoties. Es sapratu, ka debatas sāksies pulkstenis 18. Es tiešām atvainojos kolēģu priekšā un īpaši arī komisārs priekšā. Es gribētu tiešām pateikties. Uh, tiem kolēģiem, kuri ir sadarbojās ar mani, lai izstrādātu šo ziņojumu. Kā jau tas tika pateikts, šis jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti jūtīgs un arī liederīgs un svarīgs, lai varētu mūsu Eiropas uzņēmumi izdzīvot. Pirmie Jautājumi, kurus mēs uzdevām, ir, kā mērīt uzņēmuma veselības rādītājus. Protams, kad ir labs līdzsvars starp ekonomiku, finansiālo aspektu, kad uzņēmums var veikt investīcijas, radīt darba vietas, kā arī pelnīt ekonomikā, gan nacionālā vai starptautiskā līmenī. Taču ļoti uh, daudz Eiropas uzņēmumu, īpaši mazie vidēji uzņēmumi, kas veido Eiropas uzņēmē darbības tīklu, saskaras ar uh, lielu skaitu šķērsli, šķēršļiem, lai risinātu savas krīzes. Un tie galvenokārt ir arī maksājumu kavējumi komercdarījumos. Uh, kavējumi, kurus īstenot citu uzņēmumu vai pat publiska administrācija. Uh, Eh, ļoti daudz maksājumu tiek veikti ar lieliem kavējumiem, 62% tā piemēram no uh, sarežģītām situācijām saistīti ar debitoriem. 48% kavējumi ir apzināti, kavējumi 45% saistīti ar administratīvo neefektivitāti un 19% saistīti ar strīdiem. Taču īstā problēma ir tajā, ka pasīvi tiek pieņemti ilgāki maksājuma termiņi, jo dažie uzņēmumi atrodas dominējošākā pozīcijā. Yeah. Nu, lūk, ja tas viss tiktu piemērots korektā veidā, tad varētu tiešām izvairīties arī no situācijām, par ko tiek runāts arī Itālijā un citur, kur uzņēmē bieži vieni izdara pašnāvību, jo viņi nonāk izmisuma situācijā, bankrotā, nevis tādēļ, ka viņi nav maksājuši naudu, bet tādēļ, ka viņi nav saņēmuši maksājumus par saviem pakalpojumiem. Nu, lūk, Tad, ņemot vērā šo direktīvu, ko atgādināja komisāri, 2011. gada direktīva, visās dalībvalstīs nav sasniegti tur noteiktie mērķi, tādēļ domājām iekļaut mūsu priekšlikumā vēl lielākus mudinājumus, lai varētu veikt maksājumus 30 dienu laikā, kā tas ir atrunāts, arī noteikti lielāku caurskatāmību. Uh, Ehm, maksājuma kavējumu jomā mums ir jāpalīdz, jā, jāatbalsta uzņēmēji un arī jāaicina valsts administrācija maksāt laicīgi. Ir jābūt tā saucamajam baltajam sarakstam, lai norādītu, kas var maksāt šos maksājumus laikā. Arī labāk ir jāpārvalda eh, kredītu maksājumi. Ņemot vērā, kā daudz MVU nonāk bankrotā, tādēļ, ka valsts administrācija viņiem nemaksā laikā. Uh, Tas nozīmē, ka ir obligāti arī fiskālā līmenī jāsniedz kompensācijas valstī. Arī faktorings ir ļoti svarīgs elements. Manā valstī vēl tas nav aktīvs, un tad ir jāveicina šī parauga prakse. Spānijā ir ļoti labs piemērs, tas ir arī minēts ziņojumā, kāda, kāda iestāde nevar maksāt, tad iejaucas valsts. Lūk, Es uzskatu, ka tie visi ir izcili risinājumi, tas ir saistīts arī ar valsts iepirkumu. Ir jāizslēdz tie uzņēmumi no valsts iepirkumiem, kas neveic uh, maksājums laikā, lai tiešām uh, ir uh, jāmaksā tam, kurš kļūd, kļūdās, bet Katrai rīcībā ir sekas. Tiek aicināts dalība valsts arī nacionālā līmenī izveidot arī vidutāju pakalpojumus. Uzskat, ja visi maksātu laikā un korekti, tad mēs ietaupītu uh, vairāk kā 500 miljonu eiro finanšu izdevumu uh, pozīcijā. Liels paldies visiem! Mēs sasniedzām lielisku darba rezultātu. Jā, paldies, komikundze. Komikundze, Predes kungs, eh, jūs gribu uzdot zilās kārtītes jautājumu, vai jūs to pieņemsiet? Jā, lūdzu, Predes kungs. Mulțumesc, eh, doamna președintă. De fapt... Paldies, priekšsēdētājs eh, kundze. Es gribēju uzstāties un jautāt, kādēļ Rumānijas prezidentūras pārstāvi nav klāt zālē. Komi kundze atsaucās uz dalību valstīm un, un mēs runājam par uh, tiesiskumu. Arī iepriekšējā diskusijā Rumānijas prezidentūra nebija zālē. Man liekas, ka viņi nav sapratuši, ka padomas vārdā viņiem jāpiedalās šajās diskusijās, un es gribētu vienkārši zināt, kas notiek. Äh, Jā, Es paskaidrošu, kādēļ viņu šeit nav, bet nu, man nav norādīts gan nekāds pamatojums, kādēļ šeit prezidentūras nav. Uzskaitu, kā viņi tādējādi nerespektē nedz uzņēmējus, nedz arī Eiropas pilsoņus. Paldies! Uh, es konstatēju, ka ir daudzas padomas prezidentūras, kas uh, neierodas, un uzskatu, ka tas nav īpaši labi, bet uh, es uzskatu arī, ka nav sevišķi labi, ka. Kā ja tikai attiecībā uz vienu prezidentūru to mēs eh, šeit pieminām, bet nevis katrā gadījumā. Tādēļ es gribētu, lai būtu vienāda attieksme pret visām prezidentūrām. Un tagad būs runātājiem iespēja izteikties no politiskajām grupām. Vispirms ETP eh, e politiskās grupas vārdā Švāba kungam pusotru minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kolēģis un kolēģis gribētu teikt paldies referentē. Un eh, priekšsēdētājs kundze, jūs mani jau pazīstat ilgāk, jūs zināt, ka Es arī personīgi vienmēr esam sazinājušies ar padomus prezidentūru, tādēļ, manuprāt, šeit eh, jau ir ticis nodrošināt. Eiropā patiešām liela problēma. Jau pirms vairākiem gadiem maksājuma kavējumu starp eh, Ziemeļa un Dienvidu Eiropu varēja līdz 180 dienām, un šeit ir liels atšķirības. Un šeit uh, Komikons to ir īpaši pieminējusi un ņēmusi vērā. Un, uh, maksājuma aizkavējumu direktīva, tās mainīšana, ko mēs pieņēmām pagājušajā sasaukumā, patiešām mēs esam tādā veidā kaut ko sasnieguši, un maksājuma kavējumi ir samazinājušies, bet maksājuma kavējumi, protams, vienmēr ir arī problēma, kas parādās uh, saistībā ar ekonomisko attīstību, un tādēļ mums vajadzētu skaidri pateikt, un to arī komija kundzes ziņojumā ir ļoti skaidri viņa pateikusi, ka maziem vidēju uzņēmumi ļoti cieši no maksājuma kavējumiem, ir īpaši tie tādēļ prasības, kas ir izvirzītas ziņojumā. Uh, ir eh, tiešām ļoti nozīmīgas. Otrakārt, es domāju, ka, protams, arī mazos un vidējos izņēmumos eh, ir jābūt izņēmumiem no šiem stingriem notiekumiem. Ja uzņēmumi savā starpā vienojas par kaut ko citu, tādai iespēja ir jābūt, jo līguma slēgšanas brīvība Eiropā ir spēkā. Un treškārt, priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka mums vajadzētu arī uzmanīties, lai mēs eh, nebūtu tā, ka katram sektoram būtu dažādi noregulējumi par maksājumu kavējumiem. Tas ir līdzīgi kā par aviācijas lidojumiem. Maksājumu kavējumi Eiropas Savienībā nav pieļauti, un tur ir minimālās termiņš, un to vajadzētu visiem ievērot. Un domāju, ka ziņojumi šajā ziņā raida pareizo signālu. Jā, paldies. Un tagad tagad eh, sociāldemokrāta vārdā Krapieniekundze uz 1 minūtu 30. Mulțumesc, doamna președinte, doamna komisārs. Paldies, priekšsādātājs kundze, eh, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Sākumā gribētu teikt, ka eh, visas diskusijas par šo ziņojumu notika ļoti tādā konstruktīvā jomā tika runāts vairāk par lietu nekā politiskiem uzskatiem, komikons ļoti veiksmīgi strādāja. Jau tika uzsvērts, ka 2018. gadā nav sasniegts nospraustais mērķis, proti samazināt maksājumu kavēšanos. Es strādāju intergrupā, kas darbojas ar MVU jautājumiem un šī problēma tika bieži uzsvērta. MVU um, bieži nav pat iespējas uh, sev labākus apstākļus panākt, un šeit mums vajadzētu uh, tiem palīdzēt. Referenti to uzsver, un arī es gribu teikt, ka ir nepieciešamas kompensācijas. Nu, nevar būt tā, ka MVU uh, atrodas sarežģītā situācijā kavēšanās dēļ. Jā, komisārs kundze, mums ir jāuzlabo uh, situācija, bet ko mēs darām? Uh, piemēram, darboties ar valsts iestādēm, kas kavē kavējumus. Mums ir jāstrādā arī ar valsts kasēm un jāuzlabo MVU situācija. Nu, nedrīkst būt vienkārši tāda tā kā baltai lapai vai visatļautībai. MVU jāpalīdz un, manuprāt, tādā izpratnē jāmaina direktīvas teksts. Paldies! Paldies Angrapīnī kundzei. Rūbiga kungs vēlas uzdot zilās karts jautājumu. Vai piekrītat? Jā. Rūbiga kungs, lūdzu. Es gribētu kolēģei Grapīni uzdot jautājumu, vai nebūtu iespējams, ka uh, maksājumu kavēšanās Eiropas Savienībā arī būtu caurskatāmi eh, atainots daudzas programmas Eiropas Savienībā, ir tāds, ka es konstēju, ka mm, daudzi MVU ilgi gaida uz eh, maksājumiem, vai mēs nevarētu tādu tā kā karti izveidot Eiropas institūcijās, lai nodrošinātu to, ka arī mēs kā Eiropas Savienība šo uh, vēlo maksājumu direktīvi korekti ievērojam. Tagad Grapīnī kundze. Paldies! Gribu teikt, ka Rubiga kungs ir ļoti aktīvs intergrupā strādāt ar maziem vidējiem uzņēmumiem, aizstāvot viņus, un es piekrītu tam, tā vajadzētu rīkoties. Uh, un atbalstu Rubika kunga izteikto priekšlikumu, jo kavēšanās ir nozīmīga un dalībvalstīs arī ir šādas kavēšanās konstatēts, un es aicinu šo priekšlikumu ietvert komisijas darba plānā. Paldies! Paldies! Tagad EKR vārdā Sulika kungs 1 minūte 30. Ďakujem pekne Zmluvnā slobodā je jeden. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ļoti nozīmīga ir komercdarījuma īstenošana un tas, tā salaicīgums nodrošina korektu darbību, ne, bet komisija un parlaments iejaucas attiecībās starp privātiem piegādātājiem un privātiem uh, klientiem, jo politiķiem liekas, ka viņi daudz labāk zina visu un viņiem ir tendence vienmēr visu regulēt. Labākā lieta, ko mēs varam darīt, raugoties uz situāciju, jā, nu, protams, ir uzņēmumi, kas vēl a, a, maksā, bet tad a, katrs a, klients var rūpēties par viņu rēķiniem. Komisija nav tas jādara, tas nedarbosies. Un ja komisija liekas, ka tai tiešām jāpievēršas vēlo um, maksājumu situācijai, nu tad uh, rīkosimies, nu tad sāksim ar Eiropas komisiju, kas uh, nesen neveiksmīgi strādāja, bija vēli maksājumi no ES fondiem. Arī parlaments cieši no, vēlēm, eh, no vēlētiem maksājumiem paraugieties uz to, bet nejaucieties privātajā sektorā. Tas ir uh, vislabāk uh, piemērots parūpēties par uh, savām interesēm bez jūsu iejaukšanās. Paldies! Un uh, tagad Alde vārdā Selimoviča kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Visa Eiropas ekonomika, ir īpaši maziem vedēja uzņēmumi, uh, Tos negatīvi ietekmē maksājumu kavējumi. Eiropas Savienība ir rīkojusies, lai to novērstu. Mums ir šī direktīva, bet eh, jā, vai ir palielinājums šiem maksājumu plosmās? Mums vēl ar vienu to ir jāgaida. Trīs gadu komisija ir gatavojusi šo darbu, un vairāk nekā pusē no dalībvalstīm eh, uzņēmumi eh, šeit varētu iesnot savas tiesības, ko nosaka likumdotāja, bet tomēr mazie video uzņēmēm pat eh, neprasa šo, tātad, ka tās baidās, jo tās iegūs ienaidnieku no to puses, kur, kur rokās ir viņa nauda. Un eh, es eh, ieteiktu šeit tāds pasākums, kas novērš šo situāciju. Mēs aicinām dalībvalstis ieviest vēl stingrākus maksājuma nosacījumus. Mēs aicinām obligātu informāciju sniegt. Ir arī šeit par to diskutēts un runās. Piemēram, jābūt datu bāzēm, reģistriem, gan privātajam, gan publiskajam sektoram. Mēs aicinām dalību valstis noteikt nacionālus un uzticamus mediācijas pakalpojumus, lai šie uzņēmumi varētu pie kāda doties, lai viņiem palīdzētu. Lai rīkotos viņu vārdā, lai prasītu. Un noslēgumā gribētu teikt, mēs sniedzām padomus dalībvalstīm spērt visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka, lai publiskās iestādes maksā piegādātajiem pareizā laikā. Tam ir gan ekonomiski pamati, bet kādreiz tam ir arī politisks pamats. Ja tā dalībvalstu nodrošinātu, tās eh, palielinātu brīvo līdzekļu plūsmu, izpildītu savas uh, pienākumus un uzņēmē darbības vide kļūtu labāka Eiropā. Lies paldies! Paldies! Un tagad uh, zaļo podskās grupas vārdā Šautis kungs. Uz divām minūtēm. Lies paldies! Šeit runa ir par ļoti svarīgu tematu, par ekonomiku Eiropas Savienībā, runa ir par maksājumu disciplīnu pagātnē un arī ikdienā mēs atkal, nosā, atkal esam redzējuši, novērojuši, ka maksājumu kavējumi uzņēmē darbībā ir realitāte daudziem uzņēmumiem. Šeit uh, situācija Eiropas Savienībā nav īpaši laba. MVU tiek pakļauta spiedienam. Viņi visvairāk cieši no mak maksājuma kavējumiem un sekas ir ļoti uh, ievērojamas. Mēs bieži vien esam dzirdējuši, ka MVU pat bankrotē. Ģimenes cieš maksājuma kavēšanās dēļ. Mums, eh, protams, ka daudz kas ir jāatstāja tirgus rīcībā, bet eh, tā pašā laikā mums ir vajadzīgi ļoti skaidri nosacījumi, kas aizstāvētu vājākos pret stiprākajiem un lai stiprāka nevarētu ļaunprātīgi izmantot situāciju. Bieži vien šeit ir eh, negodīga praksa vērojama, un maksājuma kavējumi ir tikai viens elements to starpā. Bieži vien tiek atgriezt atpakaļ nepārdoda prece, mazos piegādātājus eh, pret tiem izturas negatīvi. Mums ir jāveido tādi mehānismi, kas aizstargātu vājākos. Kolēģi jau pieminēja mediāciju bet vēlētos pieminēt vēl kaut ko. Arī publiskais sektors, valsts sektors eh, bieži vien nemaksā saulēcīgi un tur ļoti daudz kaut ko vēl var sasniegt. Protams, kā darīja valstīm, tur pašām ir jānosaka, bet tiešām tas ir apkaunojoši, ka valsts sektors eh, arī ir tāds, ka tas nemaksā laikā. Jā, un tagad gojas NKL vārdā mastākas. Kungs, jums ir pusotra minūte laika. Paldies priekšādātājiem. Cienījamie kolēģi, katru gadu tūkstošiem mazo video uzņēmumu bankrotē. Tādēļ, ka viņu klienti savlaicīgi nemaksā. Par vēlu samaksāti rēķini noved pie tā, ka uzņēmumi nonāk maksāšanas grūtībās, un tas uh, rada darba vietu zaudējumu. 2011. gada uh, pieņemtā direktīva ir izvirzījusi mērķi palīdzēt šiem uzņēmumiem. Lies paldies referentēji par paveikto darbu, par to, ka viņa ir detalizēti aprakstījusi, kāda ir situācija, par to, kā tiek iztenot šie direktīva. Ir konstatēts, ka vēl ar vien ir ļoti daudzas problēmas Piemēram, arī tas, ka nav zināšana par to, ka pastāv šāds tiesiskās instruments, tikai neliels procents no MVU var konstatēt, ka parādnieku maksāšanas morāli ir uzlabojusies. Dāmas un kungi, ir ļoti daudz kaut kas, ko mēs varam uzlabot. Es nepiekrītu Šujaka kungam. Nebūtu pareizi aktīvi neriekoties. Nav jaunāka ienaidnieka MVU kā ieņēmumu dienas, jo viņi vienmēr sēžas virs spēcīgākajā pusē. Tādēļ eh, referentei ir mans pilns atbalsts, kas attiecas uz priekšlikumiem, kā uzlabot direktīvas īstenošanu. Mūsu mērķiem ir jābūt radīt godīgus nosacījumus visiem uzņēmumiem. Šeit runa ir par svarīgu dokumentu, laikam pēdējoreiz uzstājos e, šajā parlamentā, tādēļ gribu īpaši pateikties visiem, ar kuriem drīkstēja sadarboties, arī birojiem un tūkiem. Lies paldies! Jā, un es jums vēlu visu labāko turpmākajā dzīvē. Tagad e, citi runātāji. Vispirms e, vārds Tunē Honštēnas kundzē uz pusotru minūti. Lies paldies priekšēdētājiem! Es vienmēr saku, ka mēs dienu no dienas redzam, kā mūsu dzīve uzlabojas tādēļ, ka mēs esam Eiropas Savienības sastāvā, bet dienu dienas mēs arī konstatējam, ka mums ir jādara vēl vairāk. Daudz, kas mums jau ir izdevies, viesabonēšana ir atcelta, ģeobloķēšana tiks atcelta. Mums ir daudzi atvieglojumi, kas ir spēkā attiecībā uz visiem Eiropas Savienībā. No tā gūst labumu visiem. Šodien mēs runājam par uzņēmumu situāciju Eiropas Savienībā. Un ar šo ziņojumu tajā runa par uh, maksājumu kavēšanas novēršanas direktīvas īstenošanu. Daudziem uzņēmumiem problēmas tādēļ, ka maksājumi nepienāk laicīgi, tas izraisa arī maksāt nespēju, un tas nebūtu nav tik reti. Uh, Uzņēmumi jau šā vai tā ir problēmas ar eh, daudziem administratīviem nosacījumiem, ar nodokļu maksājumiem un ar eh, mazu brīvo naudas līdzekļu plūsmu. Un, pagaidām, šīs direktīvas īstenošana īsti nedarbojas. Viņam ir parādīts, ka daudzas lietas varētu darboties vēl labāk, bet uh, tagad bumba ir eh, dalībvalstu spēles laukumā. Tām vajadzētu rūpēties par to, kā likuma nosacījumi no Eiropas Savienības tiešām tiek īstenot. Mums ir vajadzīga lielāka caurskatāmība, bet īpaši raugoties uz maksājumu disciplīnu. Ir jārada arī stimuli, lai kreditori varētu ātrāk eh, nomaksāt savas saistības. Ir svarīgi, lai mēs parūpētos par to, kā mērķi, kas eh, ir izvirzīti direktīvā, piemēram, ekonomikas izaugsme un citi mērķi, tiktu arī īstenoti. It īpaši mazie uzņēmumi. Tiem ir uh, jāpaļaujas uz situāciju, ka līgumi tiks ievēroti. Jā, līdz šim runātāji ir pieturējušies pie runas laika, būtu ļoti labi, ja tā arī paliktu, saka priekšsēdētāja, jo mums šodien ir jāpārno vēl daudzi temati. Tagad vārds Dantiekungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsētāja komisārs Kunze, gudētie kolēģi. Jāatzīst, ka 2011. gada direktīva par maksājumu kavējumu ir uh, sniegus pozitīvas uh, rezultātus, samazinot šo maksājumu uh, terminus, bet zinām, ka 94% no Eiropas MVU nesaņem kompensācijas uh, maksājums noteiktajos termiņos, un šie kavējumi var nozīmēt daudziem uzņēmējiem bankrotu. Es ceru, ka rītdien parlaments apstiprinās šo ziņojumu, un šai ziņojumā mēģinam arī uzlabot situāciju, lai mazinātu šo sērgu. Uh, Un gribu šeit izcelt trīs lietas. Pirmā Um, nodrošināt arī kompensācijas uzņēmiem, kas no valsts iestādēm nesaņem laicīgu maksājumu, tad arī nodrošināt otrkārt vidutāju pakalpojums, lai atbalstītu mazo vidējos uzņēmumus, lai būtu nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai arī varētu risināt ilgas tiesas darbus. Un tad arī obligāti ir jāpublicē informācija par uh, privātajiem un valsts uh, uzņēmumiem, kas maksā laicīgi. Uh, šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo uh, arī izaicinājums ir liels. Pēdējo gadu laikā rezultāti nav īpaši uzlabojušies, bet nu, tas ir saistīts ar mūsu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Domāju, ka ir pareizi arī nodrošināt tādu uh, uzņēmēju darbības vīdi, kur maksājumi notiek laicīgi, un lai tad arī uzņēmēji varētu nodarboties ar savu darbu. Paldies! Tagad vārds Bosaits kundzei uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Cienījamie kolēģi. Maksājuma kavēšanās bieži noved pie tādas situācijas, ka mazie uzņēmumi nevar pieņemt darbā cilvēkus, darbiniekus, nevar turpināt darbu, jo viņiem nav naudas, lai turpinātu darbu. Ja rēķini tiek samaksāti par vēlu, tad viņiem nav nepieciešamais skābeklis, kas ir nepieciešams, lai strādātu, lai elpotu, lai darbotos. Tādēļ komisija aicina dalību valstis eh, rīkoties, ir tīpaši MVU labā, jo viņi ir mūsu ekonomikas mugurkaus. Ir ļoti daudz iespējas izvairīties un uh, kavēt maksājumus, un šādu trūkumu ir jānovērš. Ir trīs ceturdaļas no uzņēmumiem, piemēram, Bēģijā, kas eh, arī pieņemtu arī garāks maksājuma termiņus. Tādēļ mums nacionālā līmenī mēs esam izstrādājuši likuma projektu, lai noteiktu maksimālo laiku. Un es domāju, ka arī no Eiropas līmeņa jābūt ļoti skaidram signālam, lai nebūtu šādi maksājuma kavējumi. Lies, paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies četri runātāji, varu visus pieņemt. Vispirms Šedrievska kungam uz vienu minūti vārds. Jā, paldies. Mēs šeit runājam par ļoti svarīgu tematu. Kādēļ tas ir svarīgs? Jo runa ir par īstu katastrofu. Tā var būt īsta katastrofa, ja tiek maksa, kavēta maksājuma. Komisāra pareizi teica, ka tas, protams, viss eh, lētākais veids, kā kāds var uh, iegūt naudu, bet, protams, lētas ir tikai tiem, kuri no tā gūs labumu, bet tie, kas no tā cieši, tas ir saistīts ar eh, lielām izmaksām. Gribētu arī pieminēt citu tematu šajā sakarā, tādēļ arī pieteicos runāt. Protams, ka mēs varam arī būt arī nedaudz apmierināti, jo pagājušajā sasaukumā mēs konstatējām, ka maksājumu kavējumi ir samazinājušies ir tīpaši Erasmus Plus un pilsoņu iniciatīvās un radošā Eiropa programmā. Pēc četriem gadiem bija tā, ka komisija darīja arī kaut ko, lai pātrinātu maksājumus, un tagad mēs ar tādu spēcīgāku mandātu varam šeit runāt par šīm saistībām, kas ir jāizpilda uzņēmiem, raugoties uz maksājumiem. Paldies. Nākamais runātājs Hamar Kungs. Paldies priekšādātāji un paldies arī referentei un arī komisārai. Tie no jo mums, kam ir eh, arī pašiem savu uzņēmumiem, tad uh, mēs arī tiešām saprotam šo uh, lietas būtību, jo, jā, vairāk simt tūkstoši eiro gadā tur ir kas uh, trūkstošās naudas, un apvienotā karalistē tieši šie mazie uzņēmumi ir jāuzlabo īstenošana maksājumu kavēšanas novēršanas direktīvā. Un šis raugoties arī par eh, iepirkuma direktīvu, tad tas tiešām ļoti svarīgi, eh, svarī, svarīgs eh, projekts. Un tas tieši tāds iniciatīvas mums ir vajadzīgas. Un šeit arī valsts sektorā, publiskajā sektorā, tam vajadzētu būt vadošajam, parādīt pozitīvu piemēru. Uh, un uh, lielāko firmu prasības, ka tās izpild, tas būtu tāds pozitīvs uh, solis, un to vajadzētu visās dalībvalstīs ieviest. Uh, komisija vajadzētu uzsākt jaunas publiskās konsultācijas, ja būtu nākamais solis, uh, kā stiprināt uh, maksājumu kavēšanas novēršanas direktīvu. Paldies! Paldies! Kinisī kundzei vārds. Viena minūte. Grācie, grācie, prezident. Paldies, paldies, priekšsēdājas kundze. Diemžēl 2011. gada direktīva MKD. Eiropas uzņēmumi, īpaši mazie vidēji uzņēmumi, joprojām saskaras ar ārkārtīgi lieliem uh, maksājuma kavējumiem, un ne tikai attiecībā uz valsts iestādēm Itālijā, bet ne tikai manā valstī ekonomisko tīklu galvenokārt veido mazie vidējie uzņēmumi kuri dažkārt pieņem ilgākus maksājumu termiņus no lielajiem uzņēmumiem, jo viņiem bāz zaudēt darījums ar šiem uzņēmumiem. Vajadzētu mazināt šīs negodīgās prakses, ņemot vērā katra produktīvā e, sektora specifiku. Arī par negodīgo praksi ārtikas lauksaimniecības jomā uh, ir jāuzrauga šie, uh, raž, šie uzņēmēji, jo tur ir ļoti uh, kropļojoša situācija. Arī jāorganizē informācijas kampaņas par maksājumu uh, termiņu ievērošanu un jāpieņem pasākumu pret kavētājiem. Un tie pa, tāpat ir jārīkojas arī pret valsts iestādēm. Paldies! Paldies! Un brīvā mikrofona procedūras pēdējais runātais Marijas kungs. Priekšsēdētājs kundze maksājumu kavējumi. Privāto uzņēmumu vidē sastāda sarežģītu uh, problēmu. Šajā sektorā var pat izraisīt bankrotus. Un vēl uh, nozīmīgāk ir tas, ka valsts un valsts uzņēmumi arī dažkārt kavē maksājumus. Privātie uzņēmumi un pilsoņi viņiem nav iespējas maksāt, kā piemēram Grieķijā, un uzņēmumi izmanto šo situāciju. Mēs zinām, ka valstī ir parāds miljards eiro privātajam sektoram, un ziniet kādēļ? Tādēļ, ka valsts uh, aiztur naudu, lai maksātu uh, primāros parādus. Komisija ļoti labi uh, to zina. Un komisija to ļoti labi zina un labāk redz to, kā tiek maksāts aizdevējiem nekā privātajiem uzņēmumiem. Paldies tagad komisijas vārdā, Vienkovskas kundze. Priekšsētais kundze, deputāti, paldies par šīm diskusijām un gribu teikt paldies uh, par uh, to, uh, ka šos uh, maksājumu kavējumus jūs uh, skatat uh, ļoti uh, izsmeļoši un balsojums būs rīt par šo ļoti labo ziņojumu. Es gribētu atgādināt uh, to, ka m, strādājot ar šo jautājumu jau kopš 95. gada, m, skatām situāciju un aizvien vēl daudz, kas ir jāizdara, vēl arī uh, mainot šo ierasto darbības praksi. Un tas ir kas tāds, kas jāsaprot katram uzņēmumam, arī katrai valsts iestādē, ka tas nāk visiem, arī viņiem par labu, ātri veikt maksājumus un saulēcīgi. Vēlos arī pasvītrot to, ka, protams, Eiropas Savienības institūcijas katra no tām Eiropā, gan uzņēmumu, gan arī institūcijas pakļaujas uh, šai direktīvai, tā attiecas uz visiem, un ļaujiet mums, man uh, uzsvert to, ka mēs esam ie. Uh, viesuši nulles toleranci uh, attiecībā uz novēlotiem maksājumiem ES institūcijās, un es ceru, ka tas nesīs labus augļus nākotnē. Paldies, uh, paldies par diskusijām, paldies par paveikto darbu maksājumu kavējumu novēršanā, un darbs vēl nav pabeigts. Paldies! Paldies, komisārs kundze, komija kundze, divas minūtes. E... Jā, paldies, paldies priekšsēdājas kundze, pateicos arī visiem kolēģiem, kur piedalījās debatē. Šīs dialogs bija ļoti konstruktīvs, arī darbs bija konstruktīvs uzņēmumiem un pilsoņiem. Es gribētu tikai minēt divus īsus apvēr, um, apsvērumus. Par uh, MGV direktīvu un pārkāpumiem. Šī pārkāpuma metoda nozīmē sankcijas, tātad papildus maksājumu, kas pēc tam būs uz pilsoņu pleciem, un tā ir problēma, jo tad beigās ir Eh, divkārt šais maksājums valsts to nemaksā, un tad ir tev jāmaksā un jāfinansē vēl šie sodi. Un vēl viens aspekts, kā jūs arī teicāt, pirms jums bija komisārs Tajāni, un, piemēram, Itālijā panāks arī tas, ka eh, var pārkāpt šos 3%, lai maksātu valsts administrācijas parādus. Protams, ka šādam nevajadzētu būt noteikumam, bet runājot par taupību, vakardien par to arī runāja prezidents Junkers nav rezultātu, līdz ar to Itālijai nav īstī pamata nemaksāt valsts administrāciju parādus uzņēmumiem. Domāju, ka šo metodu varētu piemērot arī citās valstīs. Liels paldies un cerams, ka balsojums rīt būs pozitīvs. Paldies, referents kundze. Līdz ar to debates par šo jautājumu ir pabeigtas. Balsojums būs rīt, kā jūs tikko arī pati pieminējāt. Un tagad mēs varam pārīt par nākamā punktu darbu kārtībā. Kapelas kundzes ziņojums. Gada ziņojums par uh, Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību. Un es sveicu arī Eiropas Investīcijas bankas uh, priekšsēdētāju Werneru Hajeru. Lūdzu, jūs varat ieņemt vietas un vispirms došu vārdu referentē Kapelas kundzē uz četrām minūtēm. Lūdzu. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdājas kundze. Komisāra Kataina eh, kungs, eh, prezidenta eh, Hojer kungs, mēs šodien runājam par Eiropas investīciju bankas finansuālo mm, darbību gada pārskatā. Gribu teikt paldies atzinuma. Uh, sastādītājiem, paldies manai arī komandai un jūsu darbiniekiem. Pāris mēnešu laikā pragmatiski mums izdevās sastādīt ļoti pragmatisku dokumentu par 2017. gada finansu pārskatu. 2020. 17. 12. gada plāni balstās uz Eiropu 2020 pamatiem Mēs enerģijas, mobilitātes, satiksmes, lauka attīstības jomā, lauksaimniecības jomā, MVU un vides inovāciju jomā vēlamies attīstīt programmas. Šajā laika sprīdī jāsver arī 60. 60. gada diena EIB. Hojerkungs vēlas sveikt jūs un dalībvalsts EIB. Tagad ir lielākais aizdevējs valstī 60 gados. 100 1100 miljārdu eiro ļoti daudzos projektos, vairāk nekā 160 valstīs tika investēta, un tas ir fakts, par ko varam būt lepni. EIB aizdevumi ir ar visaugstāko kredītu kvalitāti. Bankai pašai ir trīskāršs eh, A reitings un pateicoties jūsu menedžmentam 0,3% eh, kļūda likme ir viena no labākajām vispār eh, labākajiem rādītājiem kredīta portfeļi ir ļoti solīdi un citi ļoti solīdi labās prakses piemēri tiek plaši ieviesti. Investīciju apjoms 160 vai pat vairāk valstīs un vairāk nekā 90% tomēr ir Eiropas Savienībā. 2017. gadā 109%, 70 miljārdi inovācijai, 78 miljārdi eiro. Uh, dažādiem projektiem, 210 miljārdi ekonomiskiem un sociāliem projektiem reģionos, 700 tūkstošu eh, MVU saņēma labāku pieeju finanšu eh, līdzekļiem. Runājot par uh, laika posmu 17-19, jāsaka, trešā daļa EIB aizdevuma tika izdota dolāros un paga, vakar uh, svinējam 20 gadus kopš eiro ieviešanas, un priekšsēdētājs varbūt vairāk e, eiro aizdevumu nākotnē varētu tikt e, izsniegt un dolāra e, sadaļu kredītos samazināt. 2017. gadā 13,9 miljardi eiro aizdevumi tika izdoti, 7,4 miljardi eiro Uh, digitālā jomā instalācijām 36,8 uh, miljārdi, citiem projektiem 16,6 miljārdi, vide un ilgspēja attīstība, atja, atjaunīgie energolīdzekļi, tīrs ūdens, tīrs gaiss, atkrituma apsaimniekošana, satiksme un tā tālāk. EIB ir lielākais zaļo uh, uh, e aizdevumu izsniedzējs ceturdaļa no kopējās darbības ir šīs operācijas. Tādēļ Parīzes klimata vienošanās tekstam ir īpaša noma. 2018. gadā MVU saņēma 29,6 miljardus eiro. 287 tūkstoši uzņēmumu ar 3 miljoniem un vairāk darbinieku saņēma finansējumu. MVU ir ļoti nozīmīgi ekonomikai Eiropā, tādēļ EIB stratēģija un sadarbība pārvarot problēmas kredītus saņemot ir īpaši jāuzsver. Un nozīmīgs a, aspekts ir a, slē, slēgt investīciju pārāvumus. EIB ir radījusi arī fondu, un tā 730 miljārdu eiro papildus investīcijas tika uh, mobilizēts Molterera kungam, izpildu direktoram gribu teikt paldies. EIB būs atbildīga par investīciju fonda pārvaldību un finansējumu jautājumiem arī nākotnē. Paldies! Paldies, un tagad Gardijā Zabala Rubjāla kundze budžeta komitejas vārdā divas minūtes. Liels paldies, priekšētājs kundze, komisāri kungs, Es vēlos izteikties budžeta komitejas vārdā, lai tad arī norādītu uz punktiem, kas mūsuprāt ir svarīgi eh, šai ziņojumā, ko esam izrādējuši kopā attiecībā uz EIB finansiālo darbību. Eh, laika nav daudz, runāšu par svarīgāko. Nu, vispirms eh, tas, ka ir jāstiprina EIB investīcijas kapacitātes. Uh, gan valsts sektorā, gan privātā nozarē, kā arī jāsaglabā EIB cikliskais uh, profils. Investīcijām ir jābūt ļoti skaidram mērķim, jārada kvalitatīvas darba vietas, jābūt tādām investīcijām, kas varbūt ilgspējīgas laikā. Šajā jomā arī ir ļoti svarīgi minēt to, ka ir jāstiprina atbalsts uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ir jāuzlabo arī komunikācija, kā, ja, jā, bet vieglo pieeja informācijai, visām programmām, kas ir EIB, lai MVU aktīvāk varētu piedalīties šais programmās. Tas ir ļoti svarīgi. Ne tikai runāt par šo, bet ir svarīgi arī ir sadarbība ar nacionālām reģionālām institūcijām. Šai sadarbībai ir jāpalielinās, lai investīcijām būtu labāka ietekme, jānodrošina adekvāta tehn adekvāt tehniska palīdzība. Uh, projekta attīstītājiem. Nu, lūk, ir arī ļoti svarīgi labāk koordinēties ar attīstības bankām, lai varētu garantēt arī saskanīgu darbību un lai būtu efektivitāte mazinātos pārklāšanās. Gribu arī norādīt uz to, ka uh, eh, EIB vēl sasniegt 25% investīciju mērķi klimata jomam. Mums ir jāpalielina, jāuzlabo šis mērķis nākamajā finanšu periodā. Un, Un beigās es gribētu, lai EIB turpinātu strādāt vēl vairāk, lai uzlabotu caurskatāmību un atbildību, lai varētu arī kontrolēt uh, eh, finanšu starpniekus, lai apkarotu krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Paldies! Paldies, un tagad ar lielu prieku dodu vārdu uh, priekšsēdētājiem Hojerkungam. Lūdzu! Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es gribētu sākumā teikt paldies referentei Kapels kundzei un paldies arī tiem, kas atbalstīja jūs par šo ļoti labi sastādīto ziņojumu. Tiešām esmu ļoti gandarīts būt ar jums šeit šovakar, jo Tas padziļina mūsu darba attiecības, proti attiecības starp Eiropas parlamentu un Eiropas investīciju banku. Daudzi jautājumi ir ļoti nozīmīgi, kas ir pieminēti. Eiropas investīcija banka tiek Uh, izcelta uh, kā izaugsmas veicinātāji, uh, ar kuras palīdzību tiek radīts darba vietas gan ES un arī ārpus tās. Jūs pareizi uzsvērāt šajā ziņojumā Eiropas Investīcija Banka ļoti veiksmīgi um, strādājoši Eiropas Savienībā. Mēs naudu um, investējam netik daudz nodokļu maksātāju naudu, kā no kapitāla tirgiem nākošos līdzekļus. EIB nozīme ir unikāla Dalību valstīm, dalību valstīm pieder EIB, taču tie nav galvenais finansējuma avots. Dalību valstis vairāk nekā 60 gados ir tieši iemaksājuši tikai 14 miljārdus eiro skaidros līdzekļos, lai nodrošinātu šos 3,4 miljārdus kā rezervi. 60. gados bija iespējams 1,1 triljonu e, eiro investēt kopumā panākot uh, trīskārš lielāku uh, investējumu apjomu. Mēs esam ļoti lepni par sasniegto un pateicoties jums, mūsu darbs ir pastāvīgs uh, un arī inovatīvs. Uh, zaļās emisijas, emisiju mērķi un citi tiek sasniegti. Ilgtspējība ir mūsu sasniegums, ar ko strādājam pēdējā laikā. Mēs Atbalstam apvienotās, apvienotā nācija organizāciju par to, ka tika nosprausti ilgte spējīgās attīstības mērķi un bez finansējuma tie nekad nestikt sasniegti. Mums ir jāiesaist privātais sektors un tas ir tas, ko mēs EIB darām. Un tas ir tas, ko mēs pirms desmit gadiem jau sākām zaļās e, emisijas un tagad attīstam arī atbilstoši ilgspējīgās attīstības nospraustajiem mērķiem finansējumu līdzekļus. Dāmas un kungi! Investējot Eiropas Savienībā, investīcijas palielinās dažādos sektorās, dažādās valstīs, taču nevaram ļaut aprimt aktivitātēm, gluži vienkārši padomāsim par infrastrukcijām, investīcijām, kur Eiropas Savienība atpaliek. Viens no nozīmīgākajiem instrumentiem, lai pārvarētu situāciju, ir Junkera plāns un EFSI arī investīciju attīstības jautājumi. Un paldies Molterer kunga darbības pieminēšanai. Kapela ziņojumā tiek veikts pārskats par to, kas ir paveikts un pareizi lēmumi, kas tika pieņemti šeit parlamentā, paplašinot problēmas līdz 2020. gadam ļaus mums gandrīz 500 miljardus eiro apgūt. 16 miljārdi no Eiropas Savienības budžeta tiks izmantoti, lai subsīdijas un garantijas sniegtu mūsu izstrādātajās darbības schēmā. Un tas no nu, sākumā nav tāds ļoti um, populārs līdzeklis bijis parlamentāriešu vidū, bet tomēr esam atbalstīti un liels paldies par to konkrētais uh, solis 2018. gadā. Uh, 850 tūkstoši ES e, e, bija, uh, MVU ES e tika iespējams uh, atbalstīt, 371,2 miljārdi eiro papildu investējums tika sasniegts, un tas ir ļoti labs piemērs tam, ko varam sasniegt kopā, izmantojot uh, valsts un publiskos resursus. Dažādi finansējuma veidi, aizdevumi, garantijas un citi ir izmantoti. Uh, Manuprāt, ir jāsaglabā FC labākie piemēri un jāmācās par to, kā varam nākotnē darboties un ko labi izmantot.